l'organisation. Good afternoon, everybody. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Thank you very much for coming at this. I... Pateicos par to, ka esat ieradušies uz šo augstā līmeņa migrācijas pārvaldības konferenci, ko organizē Eiropas parlaments. Dienu pirms Uh, norita Eiropā domas sanāksme. Vispirms es vēlos pateikties mūsu viesiem, pateicos Eiropas komisijas priekšsēdim. Par šo jautājumu ir lieliska sadarbība starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Šodien jūs varat izteikties jebkurā Eiropas valodā, tiek nodrošināts tulkojums. I, we speak in my mother tongue. Es izteikšos savā dzimtajā valodā, itāļu valodā. Paldies par to, ka esat ieradušies tik lielā skaitā uz šīm debatēm. Datums un vieta, kur notiek šī konference, nav izvēlēti nejauši. Vakardien atzīmējām Startautisko bēgļu dienu. Rītdien, kā jau es teicu, savu darbu sāks Eiropā domas sanāksme, kas beidzot varētu arī spērt izšķirošu soli Eiropas Savienības imigrācijas politikas izveidē. Jau kopš savu mandātu sākuma es norādīju, kā šos divarpus gadus es uh, veltīšu Eiropas parlamenta priekšsēžu amatā, lai samazinātu attālumu, kāds pašlaik pastāv starp pilsoņiem un institūcijām. Un, lai to panāktu, mums ir ļoti skaidri ir jāsadzird parlamenta balss, kur strādās 151 Eiropas tautu pārstāvis. Šodien uh, plenārs eh, zālē nav tikai institūciju un valdību pārstāvji no Eiropas Savienības un no Āfrikas. Ir nacionālie parlamentu pārstāvi un arī starptautiskās aģentūras. Ir arī daudz citas iesaistītās puses, eh, kuri piedalās šīs problēmas risināšanā - vietējās pašpārvaldes, pašvaldību vadītāji, uh, krasta apsārdze, finanšu policija un arī šeit izmantošu iespēju un sveicu arī Itālijas uh, finanšu policiju. Uh, arī jostu kapteiņu asociācijas NVO, kuri nodarbojas ar bērnu uzņemšanu, medicīnas aprūpi, atbildīgās iestādes, kur strādā pie atzīšanas un atpakaļ nosūtīšanas jautājumiem. Eiropas parlaments jums visiem pateicas par jūsu veikto darbu katru dienu. Šodienas debatēm ir viens mērķis, proti likt sadzirdēt ļoti skaidru jūsu un mūsu balsi. arī vēršoties pie valstu un valdību vadītājiem, kuri rītdien un parīt tiksies, lai runātu un spriestu par imigrāciju. Mēs nevaram vairs zaudēt laiku. Ir nepieciešams rīkoties un to darīt ātri un ar apņemšanos. Diemžēl situācija nav vienkārša Pilsoņi mums prasa rīkoties, atrisināt šīs problēmas, un tas ir arī tas, uz ko norāda Eirobarometra aptaujas. Viņi prasa institūcijām risināt trīs aktuālākos, satraucošākos jautājumus - imigrāciju, cīņu pret terorismu un eh, jauniešu bezdarbu, sociālo politiku tātad. Mēs nevaram imigrāciju atstāt tajā situācijā, kādā tā ir tagad. Šī situācija pasliktinās, jo ir karš Sīrijā, jo tuvajos austrumos ir ārkārtīgi liels grūtības, tāpat kā Ziemeļa Āfrikā, tāpat kā Zemsahāras Āfrikā. Visi šajos reģionos dzīvo ārkārtīgi lielās grūtībās, un mums ir arī prieks sveikt mūsu vidū uh, Lībijas Nacionālās saskaņas valdības premjerministru Alsarai Kungu. Es sveicu viņu mūsu vidū, un viņš noteikti arī liecinās, cik sarežģīti ir atrisināt arī iekšējas dažādu valstu problēmas Āfrikā. Taču mums ir jādara viss, lai vairs neturpinātos sieviešu un vīriešu tirzniecība, Ar to nodarbojas um, kriminālās organizācijas, kas pelna naudu, iz, um, ļaunprātīgi izmantojot sīviešu, vīriešu, bērnu, jauno cilvēku izmisumu, jo viņi nevar dzīvot savās uh, valstīs. Vainu klimata izmaiņas viņus. Uh, Eh, spiež doties uz eh, tūkstnesi, kur viņiem ir jāēd smiltis, vai arī viņiem ir jābēg no Boko Haram, vai arī tādēļ, ka ir bats, vai viņiem ir jābēg no cilšu kariem, ir tūkstošiem cilvēku eh, kuri bēg no dienvidiem uz ziemeļiem, jo viņi ir zaudējuši cerību. Un mums ir jādara viss, lai šo izmisumu izbeigtu. Tad ņemot vērā visu šo drāmu, kas satrauc arī mūsu līdzpilsoņus, Eiropa bieži vien izskatās vāja, dažkārt pat vienaldzīga. Un, ja nav risinājumu, tad ir ļoti liels risks par to, ka populisti vēl vairāk skandina uh, šausmas, ceļ trauksmi un rada baiļu sajūtu. Mēs nevaram pievilkt savus līdzpilsoņus Eiropā. Mums ir jāatrod ļoti konkrēti risinājumi. Arī veicot lielākas investīcijas. Tādēļ arī ļoti skaidri es sacīju, ka es nevēlos runāt par konkrētām ekonomiskām nozerēm, bet runāt par nākamo Eiropas budžetu. Tur ir jāizvēlas konkrētas politikas, mums ir vairāk jāinvestē. Tieši, kas attiecas uz imigrācijas jautājumu steidzamu risinājumu. Tā nav tikai drošības un sabiedriskās kārtības problēma, tā ir fundamentāla politiska problēma, kas ir jārisina Eiropas Savienības institūcijām. Eiropas parlaments kopā ar Eiropas komisiju strādā kopā, lai pēc iespējas atrisināt, labāk atrisinātu bēgļu problēmu. Un tā ir tikai viena uh, daļa no imigrācijas uh, tēma loka. Uh, cilvēku dzīvību glābšana, patvērumu jautājumi ir mūsu pamatvērtības. Tas nenozīmē, ka mēs nevaram strikti uh, cīnīties pret nelegālo imigrāciju. Diemžēl esošā sloga pārdales sistēma ir izgāzusies. Pēdējo piecu gadu laikā Eiropas Savienība ir saņēmusi 3,5 miljonu patvēru pieprasījumu, 2,5 miljonus tikai laikā no 15. līdz 16. gadam ar esošajiem noteikumiem Itālija un Grieķija, kas pirmie uzņem bēgļus, eh, tieši šīm valstīm ir jābūt tām, kas pirmās izskata pieprasījums, un tas ir negodīgi, ka tik neliels valstu skaits uzņems tik milzīgu atbildību. Viņi arī kontrolē vidusjūras robežas un glāb cilvēku dzīvības vidusjūrā. Šī nav tā Eiropa, kādu vēlējās izveidot eh, mūsu dibinātāja tēvs - solidaritāte, uh, un miers, eh, kas ir mūsu līdzās pastāvēšanās eh, pavatakmeņi. Bet būtu kļūda, ja mēs vainotu tikai un vienīgi Eiropu šajā situācijā. Par patvērumu runājot Eiropas komisiju un, un te pateicot Žanam Kludam Junkeram, ir nākusi klajā ar ļoti dziļu drosmīgu reformu. Eiropas parlaments kopā ar Pilsonsko brīvību, taisnīgumu un iekšlietu komiteju strādā, lai stiprinātu šo priekšlikumu, padarītu patvērumu sistēmu daudz vienlīdzīgāku, efektīvāku. Balsojums par šo reformu ir paredzēts plenārsēdē līdz uh, vasaras beigām, lai varētu godīgi pārdalīt bēgļus. Uh, visās dalību valstīs, kā arī paredzēt visus uh, nepieciešamos kritērijus, lai cilvēkam varētu piešķirt uh, patvēru. Mums ir jāstrādā kopā vēl vairāk, lai ievērotu noteikumus. Es arī augstu novērtēju ļoti strikto Eiropas komisijas izvēli kas tika izdarīta pagājušajā nedēļā. Pag, pagājušajā nedēļā Eiropas komisija uzsāka pārkāpumu procedūru uh, ar tiem valstīm, kas nav ierespektējušas parakstīto vienošanos. Mēs te nevēlamies sodīt, mēs vēlamies atgādināt, kā uh, saistības ir jāievēro. Solidaritāte nav tikai uh, tad, kad tiek saņemts, solidaritāte nozīmē arī dot un es ceru, ka pārkāpuma procedūras uzsākšana novedīs pie problēmas atrisināšanas. Man nekad nav patikušas pārkāpuma procedūras politikas, taču par spīti tām, ka esam uzstājuši, tomēr um, nav sadzirdīgas ausis, tad arī ļoti uh, pamatoti un godīga komisija, kas ir līguma uzraugs, arī uh, liek ievērot noteikums, un mēs jūs atbalstam. Eiropas parlaments lielu vairākumu atbalstīja dokumentu ar mērķi atbalstīt jūsu rīcību, lai visi ievērot noteikumus. Līdz ar to komisija nekādā gadījumā šeit nav izolēta un viena. Un te ir jāsaka ļoti tas skaidri, ir ļoti liels sajaukums, sakot, kā Eiropas institūcijas neko nedara. Nē, bieži vien tās ir dažas dalība valstis, kuras izvēlas neievērot saistības, un tas ir jāpasaka ļoti skaidri. Tad ir vēl viena problēma ārējo robežu kontroli. Tas tiesa, kā robeža valstis vairāk no tā cieši nekā citas, jo tām ir lielāks sloks nekā valstīm, kurām nav šīs ārējās robežas. Un tas attiec uz Ungāriju, Bulgāriju, tas attiec uz Grieķiju, Maltu, Itāliju, Spāniju, Franciju, Portugāli šī ārējā robeža, kas ir labāk jāaizsargā, un te to arī vienmēr esam arī atbalstījuši, Un uh, Eiropas Savienība, Eiropas komisija ir izvēlējusies izveidot Eiropas Savienības krāsu un robežu apsādzi. Jau Bulgārijā ir nosūtīta arī pirmās vienības, tas ir ļoti skaidrs vēstījums robežu valstī, ka Eiropa nevēlas atstāt šīs valstis vienas, un es domāju, ka Mums ir jāiet, uh, jāturpina iet šajā virzienā, jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti, skaitā arī satelīta sistēma, Galileo, Kopernikus, ko varam tiešām uh, izmantot savās interesēs šajās operācijās jāstaprina arī iekšējās robežas, ir jāaizsargā iekšējais tirgus. Spēcīgāks ārējās robežas nozīmē, ka četras brīvības var tikt aizstāvētas. Mums ir arī jāstaprina Eiropas Savienības ārējās un nevis iekšējās robežas. No, nu, aizslēgt mūsu durvis nozīmē to, ka mēs nepalielinam cīņu pret nelegālo imigrāciju, mēs tikai pasliktinam, padziļinam problēmu. Uzskaitu, ka ir jāiet uz priekšu. un nekādā gadījumā nevaram slēgt savas robežas, tā būtu milzu kļūda. Un tad vēl godātie draugi, viesi, godātais Jean-Claude, ir ļoti svarīgi, lai mums būtu ļoti skaidra, īsta stratēģija Āfrikai. Āfrika ir jābūt vienai no Eiropas Savienības lielākajām prioritātēm mm, turpmāko gadu laikā. Es pilnībā varu šeit piekrist komisijas priekšlikumam. Uh, investēt vairāk, ir eh, arī prezentēts eh, mm, investīciju kopums 40 miljārdu eiro apmērā. To prezentēja komisārs Mimits kungs. Arī komisija ir apņēmusies eh, arī divkāršot investīcijas Lībijā no 200 līdz 400 miljoniem, bet jādara vēl vairāk. Es uzskatu, ka nākamajā Eiropas Savienības budžetā komisijas uzsāktā procedūra ar Eiropas parlamenta pilnu atbalstu ir vēl jāizceļ un jāstiprina. Un mums tā ir jārīkojas, jo vienīgā mūsu rīcībā esošā iespēja ir veicināt izaugsmi, izskaust uh, nabadzību Āfrikā, kā arī darīt visu, lai nākamās Āfrikas paudzes uh, zaudētu savas cerības, palikt savās mājās, lai varētu dzīvot daudz brīvāk, cieņpilnu dzīvi, izveidojot uzņēmumus, kas rada darba vietas un kas sniedz perspektīvu jauniešiem. Lūk, tādēļ mēs raugā, vēlamies raudzīties uz uh, Āfriku nevis ar Eiropas, caur Eiropas brillēm, bet uh, caur Āfrikas brillēm. Tādēļ arī Eiropas parlamentā esam arī uzaicinājuši arī Āfrikas Savienības prezidentu Fakī kungs, arī uh, ANO priekšsēdētāju Guteres kungu, arī Kodivāras uh, prezidentu. Pagājušajā nedēļā mēs svinējām Tunisijas nedēļa Eiropas parlamentā. Šodien uzņemam Alsaraikungu, tad arī mēs uzņemam uh, arī Rietumu Āfrikas valstu ekonomiskās kopienas parlamenta spīkeri. Proti mums ir jādara viss, lai izmantot arī savas zināšanas uzņēmē darbībā. Uh, jāizmanto arī mūsu zināšanas kultūras akadēmiskajā diplomātijā. Ar Žanklodu Junkeru esam vienas prātis par to, cik svarīgu lomu var spēlēt Eiropas ekonomiskā diplomātija, lai atrisinātu problēmas Āfrikā. Es domāju, kā mēs varam izveidot uh, Mm, jaunu uzņēmumus, mazos vidējos uzņēmumus, arī ārējība atbalstu, pateicos arī ar vicepriekšsēdi, ne tikai tādēļ, kas esat ieradījuši šo konferenci, bet arī pateicos pār jūsu apņemšanos un mērķiecīgo darbību. Respektīvi, ir jābūt īstai politiskai stratēģijai, un Žanam Klodam arī bija taisnība um, savu mandātu sākumā sakot, kā ir nepieciešama politika Eiropa, Eiropas komisija e, nav birokrātija, nē, tā ir jābūt politikai. Un politikai ir jābūt tai, kas norāda ejamo ceļu. Es uzskatu, ka šis e, jautājums, kas ir saistīts ar Āfriku, Āfrikas attīstību, uh, Uh, Eiropieši aizvien lielāk klātbūtnē Āfrikā, nevis lai izveidotu, kā daži labi te runā, uh, jaunu kolonizāciju. Nē, lai uh, šo, ar šo kontinentu mēs runātu kā ar vienlīdzīgiem, lai mēs runātu kā brāļi, kas viens otru saprot labāk nekā varbūt saprotamies ar tālākiem kontinentiem un arī cerams, ka Eiropas komisijas uzsāktais priekšlikums tiks atbalstīts arī nākamajā Eiropas Savienības un Āfrikas Savienības samitā, kas notiks Kodivārā Abidžānā novembra mēneša beigās. 25. martā Eiropas Savienības institūcijas valstu valdību vadītāji no 27 valstīm Romā parakstīja svinīgo Eiropas Savienības atjaunošanas deklarāciju un citas starpā prioritātes uh, tika noteikts tajā skaitā arī migrācija. Un tā jau, kā jau teicu, rītdien eh, notiks Eiros samits, kur piedalīsies tieši šie paši cilvēki, kas parakstīja deklarāciju, un viņiem būs tā atbildība apliecināt konkrētu savu politisko gribu. Ar to arī vēlos noslēgt savas eh, konferences uzrunu un gribu norādīt, cik svarīgs ir šis vēstījums. Ir pienācis laiks pieņemt lēmumus, sniegt konkrētas atbildes mūsu pilsoņiem, kuri prasa tādu Eiropas Savienību, kas var viņus aizsargāt, kā arī apliecināt uh, uh, vērtības ne tikai uz papīra, bet konkrētā rīcībā. Es ceru, ka sadarbībā ar Eiropas komisiju uh, mums tiešām šeit ir izcili laba. Jauha. Uh, dalību valstīs arī tiek plaši runāts par to, ka uz Āfriku ir jāraugās ar lielu apņemšanos, ar milzīgu perspektīvu skatu. Problēmas nav tikai desmitiem tūkstošu bēgļu, kas var ierasties Eiropā, tie ir miljoniem cilvēku kuri dažādu apsvērumu dēļ varētu nākamo gadu laikā pamest Āfriku, jo viņi izmisīgi raugās uz mums. Lūk, līdz ar to ir nepieciešams uh, jau šodien rīkoties. Ir nepieciešama liela stratēģija. Esmu pārliecināts, ka Žants Klots Junkers, kurām tagad arī došu vārdu, kopā ar mani būs uh, viens no līderiem, kuri vadīs svarīgākās Eiropas uh, izvēles un politikas, lai risinātu šo problēmu, īpaši uzmanību pievēršot Āfrikai, tuvo austrumu stabilitātei, kā arī stabilitātei vidusjūras baseina valstīs, lai konkrēti atbildētu uz pilsoņu satraukumu un bažām, lai arī mūsu partneriem nosūtītu skaidru vēstījumu vidusjūras otrā krastā, ka Eiropa. Uh, ir un vēlas būt draugs. Eiropa vēlas būt politisks, uzticams partneris, sarunu biedrs, ar kuru kopā varam veidot uh, cerību pilnu nākotnī Āfrikas jauniešiem un vidusjūras uh, jaunajām paudzēm. Paldies! Presidente, carissimo Antonio, Presidente. Godātais priekšsēdētāja Jānīkungs, Pitelakungs. Dāmas un kungi, deputāti, ministri, jūsu ekscelences, diemžēl es nevaru šodien runāt savā dzimtajā valodā, luksemburdziešu valodā, jo tikai daži no jums tajā var izteikties brīvi, tādēļ mēģināšu runāt trīs pārējās valodās un pirmo izmantošu vācu valodu. Cienītās dāmas, godātie kungi, pagājuši nedēļ pirmo reizi tika piešķirts maģistra grāts robežu pārvaldībām. Vairāk kā 20 absolventi no 16 valstīm uh, Eh, mācījās uh, tieši šādus priekšmetus un arī izgāja stāžu Eiropas robeža aizsardzības instancēs. Es domāju, ka migrācijas politikā līdz ar to ir atvērta pilnīgi jauna lapuse. Un ar Frontex eh, kopīgi izveidotā programma pierāda, ka mums patiešām ir nepieciešams ilgtspējīgi aizsargāt savus kopīgās robežas. Mazākā viena gada laikā mums izdevās panākt ko tādu, ko līdz šim nevarējām izdarīt 20 gadu laikā, proti izveidot Eiropas krasta un robežu apsardzi. Pateicoties šai struktūrai, vislabāk varēs aizsargāt um, tās robežas Eiropas Savienībā, uh, Eh, kur ir vislielākās migrantu plūsmas. Tagad 1600 robežsargu strādā tur, 975 Grieķijā, ļoti daudzi Itālijā, kā arī Bulgārijā un Spānijā. Un tāpat ir arī 500 robežu sargu komanda, kas ir gatava uzņemties pienākums jebkurā brīdī. Tādēļ mums Eiropas kopīgo robežu apsardzi ir jāuztver nopietni, un tas jau tagad tiek darīts. Ja mēs runājam par migrācijas politiku, ir eh, jāpiemina divi pamatprincipi - atbildība un solidaritāte. Tādēļ kopīgi ar pārējiem Eiropas priekšvēlēšanu kampaņā es skaidru un gaiši pateicu, ka nevienu valsti nedrīkst uh, atstāt likteņa varā, ja mēs runājam par izmisušiem cilvēkiem. Nevar būt, ka uh, tieši vienas valsts likteni un uh, atbildības daļu nosaka tas, kur tā atrodas pasaules kartē. Es gribēju uzteikt Itālijas un arī Grieķijas milzīgos ieguldītos pūliņus. Es domāju, ka Itālija ļoti labi ilustrē, ko nozīmē Eiropas solidaritāte, un Grieķija dara to pašu. Tā kā mēs nedrīkstam šīs valstis atstāt novārtā. Komisija uh, ar savām struktūrām, dienestiem atbalsta šīs abas valstis, kā vien tas ir iespējams. Itālijā un Grieķijā tika izveidotas eh, centrālās eh, uzņemšanas struktūras un sadarboties ar aģentūrām un ekspertiem no dalību valstīm, mēs šo darbu mēģinam veikt pēc iespējas labāk. Mēs esam tur ierīkojuši uh, modernus birojus, moderna tehnoloģija ir pieejama, un mēs redzam, ka ir arī iespējams ātrāk reģistrēt bēgļus. Jāsaka, ka 2015. gadā bija reģistrēti tikai 8% no migrantiem. Pēc gada šis skaitlis jau bija 100%. Mēs esam radījuši nepieciešamās struktūras, lai labāk varētu kontrolēt situāciju. Līdztekus mēs arī mēģinājām izveidot pēc iespējas cienīgākus uzņemšanas apstākļus cilvēkiem, kas ir ieradušies no uh, savām izcelsmes valstīm un mērojuši šo bīstamo ceļu. Tādēļ mums ir jācīnās arī pret cilvēku tiesību, uh, pret cilvēku kontrabandistiem. Jāmin arī vienošanās ar Turciju, pateicoties kurai to bēgļu skaits, kas ir um, ieradies Eiropas Savienībā, ir ievērojami samazinājies. Dāmas un kungi, tas viss mums var kalpot kā atgādinājums, cik tālu mēs esam pavirzījušies šajos smagajos uh, darbos. Jāsaka, ka pagājuši gad vien 6000 sīriešiem izdevās droši no Turcijas ierasties Eiropas Savienībā. Uh, un tūkstoši cilvēkus izdevās pārvietot no Grieķijas un Itālijas. Protams, ar to nav gana, bet tas ir eh, vēsturisks pirmais solis, un es domāju, darot vairāk, ir iespējams eh, līdz šī gada septembrim pārvietot uz citām valstīm arī uh, vēl lielāku bēgļu skaitu. Jāsaka, ka solidaritāte nav vienvirziena ceļš. Katrai valstī ir jāiegulda savs artaus, lai kaut ko panāktu lietas labā. Un uh, arī komisijai ir jāciena uh, pašas dotais vārds. Pagājuši nedēļ tika uzsākts pārkāpuma procedūras un tas pierāda, ka mēs savu atbildību uztveram nopietni. Runāšu vaļdir, vaļsirdīgi, es galīgi mm, nu, ar lielu prieku neķeros klāt pārkāpumu procedūrām. Es, protams, daudz labprātāk gribētu pārliecināt dalību valsts par šādas solidaritātes nepieciešamību, jo solidaritāte ir jānāk no sirds dziļumiem, ja tā ir tāda uzspiesta, mākslīga solidaritāte. Uh, tā, diemžēl, eh, nav tik laba un tā eh, ir arī citreiz jāuzspiež. Protams, mums ir jādomā par sistēmu arī nākotnē, lai tā būtu ilgspējīga. Pašreizējā sistēma ir ar daudziem trūkumiem, procedūras ir pārāk sarežģītas, eh, ilglaicīgas, un jāsaka, ka pret visiem um, patvēruma lūdzējiem visās dalību valstīs neizturas vienādi. Ir valstis, kas ir dāsnākas nekā uh, to kaimiņi, un tas nozīmē tādu uh, izdevīgākās vietas meklēšanu, vietu, kur reālāk ir saņemt šo patvērumu. Tādēļ ir nepieciešama robusta sistēma, lai tās dalību valstis, kurām ir varbūt netik izdevīga geogrāfiskā situācija, varētu tikt labāk pasargātas. Komisijas priekšlikums uh, reformēt Eiropas uh, Savienības uh, patvērumu sistēmu balstījās tieši uz šādiem principiem. Mēs iepazināmies ar statotisko likumdošanu, lai domātu, kā varētu grozīt un uzlabot uh, patvērumu sistēmas uh, aspektus, nosakot gan atbildību, gan arī uh, gludākas patvērumu meklēšanas procedūras. Ir jā. Ja jāparūpējas, lai nebūtu šādas sekundārās pārvietošanās starp dalību valstīm un uh, labākās patvēruma valsts meklējuma. Protams, mums ir jāturpina savi pūliņi un ir jāsaka, ka arī parlaments ir ļoti aktīvi uh, veicis savu darbu. Es gribu uh, pateikties gan Maltas prezidentūrai, gan arī vēl sanākajai Slovākijas, kā arī nākamajai Igaunijas prezidentūrai, kas dara visu, kas ir to spēkos, lai varētu iziet no šīs trupceļa, rodot labu, pārdomāt kompromisu, lai mūsu patvērumu meklēšanas sistēma būtu pietiekami veiksmīga. Dāmas un kungi, tad, kad mēs runājam par migrāciju, nekad nevajadzētu aizmirst, ka aiz katra skaitļa, aiz statistikas ir sievietes, vīrieši, bērni, kas īstenībā daudz labprāk, labprātāk būtu uh, Eh, palikuši savās dzimtenēs, nevis būtu uzsākuši šo bīstamo ceļu, lai bēgtu no vardarbības un eh, kara. Mums ir jāuzņemas sava atbildības daļa, jāgarantē, lai šie cilvēki arī citur varētu uzsākt eh, labu, drošu dzīvi, un lai viņi, protams, arī pirmām kārtām varētu droši dzīvot savā dzimtenē, lai viņiem vispār nevajadzētu uzsākt šo bīstamo ceļu pāri vidusjūrai. Tādēļ mēs esam arī uzsākuši sadarbību ar uh, um, izcelsmes un tranzītu valstīm, un kā priekšsēdētāja kungs arī nu pat minēja, esam uzsākuši sadarbību ar mūsu uh, draugiem Āfrikā. Un esam arī uh, pagājuši gadu parakstījuši jaunu mm, partnerības ietvaru ar Āfrikas valstīm. Uh, Mums ir uh, jārūpējas par krāsta aizsar, eh, apsardzi, par robežu apsardzību, un arī Frontex savus darbs ir jāveic pārliecinošāk. Es gribēju pateikties visiem, kas piedalījās šo uh, tik uh, daudzveidīgo instrumentu izveidē. Uh, Eiropolam, gribēju pateikties arī visiem pārējiem, kas piedalījās robežu un krasta apsardzes izveidē. Tas ir patiešām bijis ievērojams darbs, bez viņiem mums tas nebūtu izdevies. Tika arī ieviesti pasākumi, lai varētu vienkāršāk izcelsmes valstī atgriezt tos migrantus, kas Eiropā uzturējās nelikumīgi un Startautiskā migrācijas organizācija mums ļoti nozīmīgi palīdzēja šajā darbā. Tāpat tika izmantots arī e, komisijas finansējums un 4000 bēgļu, kas bija e, Lībijā, tika atgriezti viņu dzimtenēs. Nigērija, Tunisija un Jordānija arī ar mums sadarbojas partnerības ietvaros. Un 2017. gadā mēs esam arī piesaistījuši finansējumu, lai labāk pārvaldītu migrāciju Ziemeļāfrikā, it sevišķi Ēģiptē un Tunisijā. Mēs saprotam, ka Tas, protams, prasa papildus izdevumus, tādēļ mums izdevās arī uh, mobilizēt 1,9 miljārdus eiro ar Senegālu, Nigēru un Dienvidu Sudānu. Mums ir izveidot īpaša sadarbības forma. Tāpat ir arī uh, fondi, kas paredzēti kaimiņu valstīm, un um, mums, kā līdz lūkumu devējiem, ir jāparūpējas, lai um, arī pieņemtie lēmumi stātos spēkā septembra mēnesī. Un jāsaka, ka ir izveidotas sadarbības struktūras starp Āfriku un Eiropu, un tagad ir arī jābūt investīcijām uz vietas Āfrikā, lai tā varētu labāk cīnīties pret šiem pārbaudījumiem. Divu gadu laikā mēs esam paveikuši daudz, lai varētu labāk tikt galā ar atšķirīgajām migrācijas radītajām problēmām. Protams, ka tas viss nav bijis tik vienkārši, arī solidaritātes līmenis dalību valstīs nav vienāds. Mums ir eh, jāparūpējas, lai izveidotās struktūras būtu pēc iespējas uh, stabilākas un spēcīgākas. Vai mēs varam būt apmierināti ar paveikto? Jā un nē, ir vēl ļoti daudz veicamā. Paldies! Merci. Merci beaucoup. Paldies. Prezidenta de la komisija. Paldies, dārgais Žanklod, paldies par tavu runu. Paldies arī par mums pausto atbalstu. Paldies arī par tavu aktīvo iesaisti, ka esi tik entuziastiski noskaņots. Un katrā ziņā tu vienmēr vari uh, rēķināties ar Eiropas parlamentu atbalstu. Tagad došu vārdu augstajai pārstāvēji ārlietu jautājumos Mogherīnī kundzei. Bet pirms viņai dot vārdu, gribu viņai arī pateikties par visu uh, viņas ieguldījumu un darbu, kas paveikts Āfrikā, lai meklētu risinājumus un lai, protams, ir jādomā par tiem cilvēkiem, kas dodas prom, kas mēģina ierasties uh, Eiropā caur uh, tūkstnesi, ir cilvēki, kas mm, bēg no savas dzimtenes bāda, uh, eh, kara, vārdarbības dēļ, un Eiropas Savienībai ir jāparāda, ka tā ir gatava palīdzēt arī uz vietas Āfrikas kontinentā. Uh, Mums ir eh, jābūt tādai kopienas pieejai, un tagad došu vārdu Mugrīnī kundzei. Paldies! Jā. Paldies, Antonijā. Sekošu tavam piemēram runāšu itāļu valodā, jo ir pieejams arī tulkojums. Itāļu valoda, ko varbūt arī nedaudz vairāk cilvēki saprot nekā luksemburgiešu valodu. No sirds tev pateicos, Antonio par to, ka šodien organizē šo konferenci un arī par to, ka es iesaistīju tik daudz mūsu partnerus, kas uh, šos gadus strādā ar mums roku rokā ļoti sarežģīti, pārvaldot sarežģītu mm, problēmu. Es uh, bieži saku, ka nav runa par steidzam jautājumu risināšanu, nē, ir jāveido partnerības. Uh, lai pasaulē mūsu reģionā īpaši, bet arī visā pasaulē mēs varētu pārvaldīt šos tik sarežģīto jautājumu. Man ir priekšēt redzēt Alsarāžu kungu, daudzus citus starptautiskos partnerus, jo to, ko esam paveikuši pēdējo divu pusgadu laikā, tas viss ir paveikts arī pateicoties viņu darbam. Ļoti labi es atceros, ja ļausiet man te nedaudz tādu personisku um, komentāru izteikt arī šeit uh, AFET komitejā, kad mani uzklausīja 2014. gadā, pirms uh, stājošajā amatā, tad, uh, tad notika uh, kārtējais mm, traģiskais notikums Lampedūzā. Atceros, ka no Lampedūzas ierados šeit Brīselē, lai piedalītos uzklausīšanā. Kā to atceras arī Žans Klots, mums bija ārkārtīgi liels kauns par Eiropas Savienību, par to, ka tiek uh, vienkārši eh, aiztaisītas acis iepretim eh, šiem cilvēkiem, kas ir gājuši bojā mūsu jūrā, kas ir gājuši bojā Ziemeļāfrikā, Tuksnesī, Sāhelā. Un arī ir tie, kuriem ir kauns par to, cik cilvēki ir uzņemti, bet man ir vienmēr bijis kauns par šiem go, bojā gājušiem cilvēkiem, ko Eiropas Savienība ir ignorējusi. Uh, Un man ir lepnums par Eiropas Savienību, kas glābj šos cilvēkus, un es uzskatu, ka katru cilvēku izglābjam mēs un mūsu partneri Āfrikā. Tā ir uh, uzvara, bet, nu, kā teica Antonio Žans Klots, ir tagad sācies jauns posms. Uh, Mēs arī pieņēmām to, ka migrācijas politikas un šī fenomena pārvaldība ir Eiropas Savienības atbildība. Es to ļoti labi atceros, kad mēs ieradāmies toreiz un šeit par to sākām runāt, toreiz tā bija tikai dalība valsts ekskluzīva kompetence. Tagad kopā mums visiem ir izdevies to visu arī noteikt, ka tie, kur ierodas Eiropā, tie ierodas Eiropā un nevis vienā valstī. Līdz ar to Šī ir kopīga atbildība, kas izriet no solidaritātes, bet arī no realisma. Visas dalība valstis, institūcijas, Eiropas pilsoņi, visiem uh, uz to ir jārēģē. Ļoti daudz vēl ir jādara, īpaši runājot par iekšējo solidaritāti, par to runā Žants Klots un arī Antonio. Tā ir politiskā cīņa, kas mums ir jāturpina bet ir arī šī ārējā atbildība, kas ir jāuzņemas un ko Eiropas Savienības beidzot ir uzņēmusies. Es atceros ar tām šausmām, kas man pārņēma, kad es sapratu, ka imigrācijas jautājumi nekad netika apspriesti Eiropas Savienības ārlietu ministru um, sanāksmēs, it kā tas būtu kaut kāds iekšējs jautājums. Nē, tas ir globāls jautājums, te nepieciešama koordinēta ārēja darbība. Uh, Eiropas Savienība ar savu vāru, ar saviem unikālajiem instrumentiem. To visu var īstenot, un tas ir jādara. Šo pēdējo gadu laikā, divu gadu laikā, mēs veicām piecas ļoti svarīgas aktivitātes tieši ārlietās. Vienojoties institūcijām un dalību valstīm, tieši runājot uz uh, Eh, to, kas attiecas uz ārlietām. To gribu īpaši izcelt, jo iekšēji šī solidaritāte un vienotība vēl trūkst. Tad vienojamies par to, ka ir jāglād cilvēki ku, um, jūrā un arī tūkstnešos. Bieži vien mēs cilvē, redzam, ka cilvēki slīkst jūrās, bet mēs neredzam cilvēkus, kas iet bojā tūkstnešos. Pagājuši nedēļ pateicoties arī. Um, Nigēras iestādēm, uh, starptautiskajai imigrācijas organizācijai mēs izglābām simts uh, sievietes, uh, vīriešus, bērnus, kurus kontrabandisti vienkārši pameta tuksnesī bez ēdiena, dzēriena, bez nekā. Mēs glābām viņus, nosūtījām uz Agades un kopā ar Eiropas Savienību un arī Nigēras iestādēm, starptautisko migrācijas iestādi, mēs ne tikai viņus izglābām, bet arī piedāvājām alternatīvu, lai viņi varētu Eh, dzīvot normālu dzīvi un arī atgriezties savā izcelsmes valstī. Lībijas robežas, eh, robeža kontrola ir izglābusi vairākus tūkstošus cilvēku Lībijas. Eh, robeža apsārdze, ko arī, kam arī atbalst, kurus arī atbalstam, viņi ir sākuši arī veikt kontroli savā teritorijā, savās ūdens um, zonā, lai uh, Um, glābtu cilvēkus un lai arī Lībijas zivsaimnieki varētu turpināt savas ekonomiskās aktivitātes desmitiem tūkstoši cilvēku, kurus mēs esam izglābuši vidusjūrā. Daži saka, nu, ka tas ir tāds piesaistīšanas faktors. Bet, nu, runājiet, piemēram, ar kādu sievieti, kura ir izvēlējusies iekāpt gumijas laivā, kas ir ļoti sliktas kvalitātes un iespējams viņa ir stāvoklī, iespējams ar bērniem. Viņa riskē ar savu dzīvi un mm, viņa te nav runa ne par kādu piesaistīšanas faktoru. Ja sieviete riskē ar savu dzīvību, bērnu dzīvību, tas nav piesaistes, bet gan arī izmisuma faktors, kas viņai spiež šādi rīkoties. Esam izglābuši tātad tūkstošiem cilvēku. Otrakārt, svarīgi ne tikai ir izglābt šos cilvēkus, bet arī aizsargāt. Esmu īpaši lepna par to darbu. Uh, Eh, ko esam veikuši ar ANO un arī ar imigrācijas starptautisko organizāciju Lībijas iestādēm, lai varētu piekļūt arī Lībijas bēgļu nometnēm, kuru dzīves apstākļi ir dramatiski, kur imigrācijas uh, organizācija un ANO tikai un vienīgi var nodrošināt labākus dzīves apstākļus, dažkārt pat izglābt šos cilvēkus no nāvis. Bieži vien uh, saskaramies ar um, dažādām situācijām, bet ir arī iespēja tādējādi nodrošināt brīvprātīgu šo cilvēku atgriešanos dzimtenēs. Uh, Pēdējo četru mēnešu laikā no Lībijas brīvprātīgi uz savām dzimtenēm ir atgriezušies vairāk nekā 4400 uh, cilvēki. Iepriekšējā gada laikā tā bija tikai puse no šī skaitļa, un tas viss ir bijis iespējams tādēļ, ka Eiropas Savienība finansē ANO un arī Startautiskās migrācijas organizācijas klātbūtni Lībijā. Tas ir ļoti sarežģīts darbs, bet kopā ar Lībijas iestādēm mēs darām visu, lai tas būtu iespējams. Un šis darbs ir ir jāturpina. Tas pats arī par Nigēru. Vairāk nekā 2600 cilvēki pēdējo mēnešu laikā brīvprātīgi un droši atgriezušies savās izcelsmes valstīs, pateicoties ES un um, migrācijas organizācijas finansētajiem projektiem. Treškārt ir uh, jācīnās pret uh, noziedzīgiem organizācijām. Tas ir fundamentāli svarīgs jautājums. Jūrā ir Sofijas operācija, esam aiz, aiz aizturējuši simtiem kontraba kontrabandisti cilvēku tirgotājus. Bet ir jābūt aktīviem arī uz sauszemes. Pateicos arī Antonio par labajiem vārdiem attiecībā uz mūsu uh, darbu ar Āfriku. Dažas nedēļas atpakaļ mēs uh, Pīr, mēs uh, atvēlējām 50 tūkstošus eiro Uh, Sāhelas teritorijas uh, atbildīgām iestādēm, lai viņi varētu kontrolēt dažādus uh, nelegālos tirgoņus, vai viņi tirgotos ar cilvēkiem, narkotikām un tam līdzīgi. Lūk, šī ir partnerība, mūsu partneru iesaiste, kā arī kopīga cīņa pret terorismu un organizētu nozadzību šajā ļoti sarežģītajā teritorijā. Ceturtais punkts - cīnīties pret tiem iemesliem, kas liek cilvēkiem bēgt un pamest savas zemes, un te Antonio ir taisnība. Galvenais e, jautājums ir masveida investīcijas Āfrikas attīstībai, ekonomiskā attīstība, sociālā attīstība, uh, drošības apstākļi, cīņa pret terorismu, klimata izmaiņas, cilvēku tiesības, demokrātija, visi šie dažādie faktori, ko vēlas afrikāņi, ko mēs vēlamies, un tikai mēs kopā kaimiņi, jo nav mums tuvāka kontinenta, kas ir Āfrikas kontinents. Uh, un otrādi bieži vien mēs sakam, ka vidusjūras dienvidi un ziemeļi grib tikai norādīt, ka viss ir relatīvi. Un pašlaik Eiropas Savienības prezidējošā valsts ir uh, Malta, kas atrodas Tunisijas dienvidu daļā. Varbūt arī mums nedaudz būtu jāpārskata mūsu geogrāfiskās atsauces un kārte. Ar to gribu norādīt, ka mēs esam interesēti ļoti nopietni, ilgspējīgi investēt Āfrikā. Daži runā par Āfrikas maršalu plānu. Es domāju, ka nu, mēs esam pietiekami lieli un varam to nosaukt par Āfrikas Eiropas plānu. To mēs vēlamies izveidot privātie, privātās investīcijas, valsts investīcijas. La, eh, iesaistām privātos uzņēmumus, kas var sākt investēt eh, ļoti eh, vērgās Āfrikas valstīs, un te mēs arī, protams, palīdzam ar savām delegācijām, kas strādā uz vietas. Un sociālais un demogrāfiskais. Um, pieaugums un attīstība, kā arī digitālā attīstība Āfrikā. Tā ir mūsu kopīga atbildība, un tas ir arī pēdējais punkts. Šo uh, pēdējo gadu laikā mēs esam izveidojuši partnerības ar uh, imigrācijas plūsmas uh, izcelsmes valstīm, un to mēs saucam par kompaktu. Tā ir Eiropas ideja. Šodien varam teikt, ka tā ir laba ideja. Uh, un ANO arī tagad strādā pie šīs partnerības idejas un to attīsta. Nevajadzētu runāt te par cīņu starp dienvidiem, ziemeļiem un otrādi. Nē, tas ir komplekss fenomens, kas arī tā kompleks ir jārisina Eiropas līmenī ar mūsu iekšējo solidaritāti, vīdas jūras basēnu valstīs, sadarbojoties ar mūsu kaimiņiem no vidusjūras dienviddaļas, lai tas viss būtu skaidrāk, ar Āfriku. Uh, kas ir mūsu tuvākais um, brāļu kontinents un, protams, globālā līmenī ar ANO starpniecību. Nu, lūk, tā ir arī viena no tām teritorijām un uh, zonām, kur mēs varam tad īstenot šo multilaterālismu. Un uh, nav runa tikai par drošību un robežu aizsardzību, nē, šeit ir jārunā par ilgspējīgu attīstību un drošību. Visbeidzot, tātad Eiropas Savienība ir jau spērusi savus pirmos soļus, Bagadežā, piemēram, Nigēras um, ziemeļos, Lībijas uh, šī imigrantu pieplūde. Uh, pagājušā gada maijā 70 tūkstoši cilvēku šķērsoja šo robežu, šogad uh, tikai 5 tūkstoši. Nu, lūk, Tādējādi mums ar konkrētu rīcību ir izdevies ievērojami samazināt uh, imigrācijas plūsmu. Ir ļoti daudz jādara vēl, ir beidzot, beidzot pēc daudziem gadiem esam uz pareizā ceļa un cerams, ka ar visu institūciju atbalstu mēs tā arī turpināsim. Paldies! Grazie, Federika. Šora... Paldies Federikai. Un tagad došu vārdu Lībijas Nacionālās saskaņas valdības uh, vadītājam Alsaraģ kungam. Pateicos par to, ka atbildēju uz Eiropas parlamentu ielūgumu un esat šeit ieradies, lai mēs varētu uzklausīt jūsu vajadzības, lūgums un problēmas, kādas ir vienā no svarīgākajām valstīm, lai atrisinātu imigrācijas jautājumu valsts, kas cieši ir cietusi bet uh, ar kuru mēs vēlamies sadarboties, lai Lībija būtu flagmanis un uh, veidotu tiltu starp Āfriku un Eiropu. Vārds premjerministram Asaraškungam. Programma السيد رئيس البرلمان الأوروبي Ekscelences, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties eh, Antonio Tajānī kungam par eh, izsūtīto ielūgumu piedalīties šajā sanāksmē. Es vēlētos arī pateikties Eiropas parlamentam, Eiropas Savienībai par sniegto atbalstu Lībijai un prezidenta padomēji. Un tas ļauj mums nodrošināt drošību. Es vēlos izmantot iespēju pateikties visām mēs loceklēm, kas pieliek lielus pūliņus, lai pastiprinātu sadarbību starp Lībiju un es valstīm īpaši paldies Itālijas valdībai par eh, tiešas palīdzības sniegšanu, investīcijām mūsu valstī, lai cīnītos pret eh, pārvadātājiem, nelegālo migrāciju un atbalstītu eh, Lībijas attīstību. Dāmas un kungi, priekšsēdētāja kungs, Lībija neraugoties uz problēmām lielu vērību piešķir nelegālai migrācijai un tās atstātajai ietekmei. Situācija ir ārkārtīgi sarežģīta un tā ir uh, humanitārā drošības un ekonomiskā dimensija. Un to visu ņemot vērā, pat ja ir nelegāli migranti pie mums nonākuši, tomēr viņiem ir jānodrošina minimāls pakalpojumu līmenis, tā lai viņi varētu dzīvot. Un nelegālās migrācijas jautājumam nevajadzētu saistīties tikai un vienīgi ar drošību. Uh, bet jāpalīdz izcelsmes valstīm, tranzītu valstīm, lai varētu tām piešķirt resursus un palīdzēt ekonomiski, sociālā līmenī, lai šīs valstis varētu būt ar labākiem līdzekļiem un instrumentiem, lai varētu pārvaldīt mm, šos situāciju jau tā sākumā. Paldies Vācijas un Itālijas valdībām, kas mums palīdz izstrādājot ekonomiskos projektus izcelsmes valstīs, un tas ļauj labāk risināt šos jautājumus. Ekonomiskās iespējas noteikti palīdz eh, nomierināt situāciju un pielikt punktu šīm laivām un nelaimes gadījumiem. Jūs zināt, ka Lībija ir tranzīta valsts migrācijas ceļā, kur notiek nelegālā migrācija. Un mums ir jāsaskarās ar šo situāciju, kas tālāk savukārt tiek pārnest uz Eiropas valstīm. Lībija saskarās ar migrācijas plūsmām, kuras tā nevar pienācīgi pārvaldīt līdzekļu dēļ. Un arī ekonomiski un sociāli ir jārēģē, un arī veselības mm, nodrošinājums ir Nu, jāgarantē šiem cilvēkiem. Paralēli tam saskaramies ar narkotiku un pārvadātāju problēmu, kas e, tirgojas ar cilvēkiem. Šie tīkli ir jāsagrauj pie mums, lai nebūtu tā, ka e, šie upuri cieš divas reizes, divkārtīgi mūsu valstī, jo situācija saglabājas ļoti trausla manā valstī. Vēl papildus tam migrantu skaita pieaugums negatīvi atsaucas uz sociāli ekonomisko kontekstu mūsu valstī, it īpaši dienvidos. Prieksēdētāji kungs, dāmas un kungi. Lībijai ir vairāk kā 4000 km garas robežas, un jūras robeža ir ļoti liela. Robežu pārvaldība prasa daudz līdzekļu, gan finanšu, gan cilvēku resursu ziņā. Un eh, tas arī saskan ar problēmu apjomu, kas ir tik lielas. Vienošanās protokols starp Itāliju un Lībiju ir ārkārtīgi svarīgs, lai mums būtu elektroniska platforma, kas ļauj pārvaldīt migrācijas plūsmas. Mēs domājam, ka šī iniciatīva ir ārkārtīgi svarīga. Cīņa, mūsuprāt, sākas jau eh, Lībijas dienvidos un eh, kopā ar eh, šīm robežu valstīm dienvidos. Tātad nepieciešami finanšu līdzekļi, lai pastiprinātu kontrolpunktus pie dienvidu robežas. Pirms divām nedēļām Mēs eh, eh, vērsāmies ANO ar oficiālu lūgumu, lai atceltu embargo Lībijai, kas ļautu mums palīdzēt cīnīties pret nelegālajām plūsmām. Mēs lūdzam Eiropas parlamentu mūs atbalstīt šajā lūgumā uh, ANO. Nacionālā valdība ir ārkārtīgi uh, priecīga par ES valstu atbalstu, un mēs visi atbalstam patvēruma meklētāju un bēgļu pārvietošanu labos apstākļos. Tāpēc ir nepieciešama vienošanās ar izcelsmes valstīm. Un tādējādi šīs valstis varētu domāt par to, kā uzlabot ekonomisko situāciju Nu, cilvēki varētu palikt savās valstīs. Un mm, mēs arī varējām izveidot labākus uzturēšanās centrus. Mēs esam gatavi uh, slēgt divpusējas, daudzpusējas vienošanās, lai visi varētu rokrokās strādāt un koordinēt mūsu pūliņus. Cīņa pret nelegālo migrāciju ir nacionāla, reģionāla, starptautiska atbildība. Tāpēc arī mēs aicinām ANO un ES vadībā rīkot starptautisku konferenci par šo tēmu, lai atbalstītu daudzpusējos pūliņus eh, risinājumu meklēšanā. Priekšsādātāji kungs, dāmas un kungi, mēs esam pilnībā pārliecināti par to, ka šīs eh, problēmas risinājums manā valstī, eh, kas ļautu um, iznīcināt nelegālos pārvedēju tīklus, uh, narkotiku tirgotājus un tam līdzīgi, ka tur, lai pret to cīnītos, vajadzētu atrast drošības risinājumus manā valstī, kā tranzītu valstī un arī izcelsmes valstīs. Turklāt ekonomiskais atbalsts eh, noteikti var nākt tikai par labu, kas lokālā līmenī eh, varētu ļaut izveidot mm, vairāk eh, šos atbalsta punktus – Nu, uzņemot cilvēkus, kas varētu tālāk eh, veikt pieteikumus tālākam ceļam. Mūsu nolūki ir skaidri, arī pūliņi skaidri cīņā pret uh, terorismu un uh, citiem gadījumiem. Mēs vēlamies no starptautiskās kopienas reakciju, uh, kas mums palīdzētu turpināt virzīties šajā ceļā, nu, lai šis atbalsts uh, saglabājas. Es domāju, ka tā ir iespēja, ja mēs visi saprotam, cik nopietna ir situācija. Un es gaidu, un mēs visi sagaidām atbalstu no jūsu puses uh, mūsu pieejas īstenošanā. Grācies. Liels paldies premjerministra kungām par šo uzrunu arī par pateicības vārdiem Eiropas Savienībai un arī Eiropas parlamentam. Varat vienmēr būt droši, ka Lībija var rēķināties ar Eiropas atbalstu. Strādāsim kopā, lai uh, atrisināt mūsu kopīgās problēmas. Pirms sākam abus uh, apaļos galdus, es uh, došu vārdus Eiropas Savienības institūciju pārstāvjiem, aicinu ievērot īso eh, parlamentu atvēlto laiku, bet nu mūsu vidū ir viesi. Un nevaram būt īpaši elastīgi attiecībā tieši uz runas laiku. Un tagad vārdu došu uh, ANO pārstāvēji starptautiskās migrācijas jomā Arbor kundzei. Thank you, Mr. President. Excellent. Lielas paldies priekšsēdētāji, ekscelences, godātie parlamenta locekļi, dāmas un kungi. Es eh, domāju, ka Eiropas parlaments tiešām izšķirīgā brīdī organizē šo konferenci, tā kā mēs esam aizsākuši procesu, lai izstrādātu globālu eh, konceptu, lai uh, Eh, migrāciju padarītu eh, regulāru, leģitīmu. Jūs zinat par šo procesu, kas 2018. gada rudenī kulminēsies eh, globālā kompakta pieņemšanā ANO. Un tā vietā, lai runātu par procesu, es pievērsīšos dažām kritiskajām tēmām, kuras mm, skatīsit šīs konferences laikā, un es domāju, ka te būs runa par Uh, par cēloņiem, par uh, nelikumīgu migrāciju, par atpakaļ nosūtīšanu un integrāciju. Migrācijas pārvaldības krīze nacionālā, reģionālā, globālā līmenī turpina izvērsties, un 2017. gadā jūs jau ļoti labi zināt, ka apmēram 2300 mm, sieviešu bērnu mm, zaudējuši savas dzīvības migrācijas ceļā. Uh, Vairāk kā 70 tūkstoši no viņiem gāja bojā vidusjūrā. Tajā pašā laikā katru dienu tūkstošiem cilvēku droši un legāli pārvietojas uz citu valsti, strādā, maksā nodokļus, pārvācas eh, vai brīvprātīgi atgriežas savās valstīs. Daudzi individuāli, individuāli cilvēki tomēr eh, veic izmisīgas izvēles, meklējot drošību un cieņpilnu dzīvi citviet. Viņu argumenti un mm, spiediens uz brīvu izvēli, kas mm, liek pieņemt lēmumus mm, dzīvē par pārvākšanos, došanos ceļā vai nē, attiecas uz vairākiem līmeņiem. Citi cilvēki bēg no konfliktiem, vajor, vajāšanām, citi saskaras ar nabadzību, bādu, klimata pārmaiņām, vai arī to visu kombināciju. Un, godīgi sakot, es teiktu, ka daži ļoti burtiski ir ņēmuši vērā cilvēktiesību deklarāciju, kur ir teikts, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi dzimuši tiesību jomā. Juridiskais status bēgļiem ir skaidrs, ka nevienmēr ir iespējams uh, teikt, ka e, cilvēki dodas ceļā ekonomisku līdzekļu vadīti. Un e, individuālie gadījumi ir dažādi. Jāpiemēro efektīvi pasākumi, lai labāk varētu pārvaldīt migrācijas plūsmas un, kur tas būtu nepieciešams, censties tās samazināt. Ņujorkas deklarācija par bēgļiem un migrantiem, ko vienbalsīgi pieņēma uh, ANO pagājušajā gadā septembrī atzīt, ka migrācijai vajadzētu būt brīvai izvēlei, nevis nepieciešamībai. Lai to nodrošinātu, mums jau ir daudz instrumenti mūsu rīcībā, kas ļauj mums mazināt dažus no migrācijas stimuliem, piemēram, 2030. gada plāna piemērošanu ilgspējīgai attīstībai, tāpat arī cilvēktiesību satvara piemērošanu. Un tas viss ir garš ceļš, kas ļauj samazināt šos sāpīgos punktus, kas liek cilvēkiem pamest savas valstis. Attīstība pati kā tāda neļaus izskaust migrāciju, bet tam arī nevajadzētu būt mērķim. Ir jābūt skaidrs, skaidrībai, ka globālajam kompaktu projektam jānodrošina vienkāršāka, droša, likumīga migrācija. Tur nav runa par tās izskaušanu vai apturēšanu, jo, kad mēs runājam par migrāciju, mums ir jāatzīst, ka uh, Ir daudz dažādu argumentu, kas ietekmē galamērķa izvēli. E, tur ir arī mm, šī e, melnā ekonomika, kas ir gana interesants arguments migrātiem. Bet atgriezīsimies vēl pie mērķiem. Mums vajadzētu nodrošināt vairāk legālu iespēju migrācijai, tādējādi pastiprinot sabiedrības uzticību un valstu uh, spējas pārvaldīt darba tirgus, to starp arī sniedzot būtisku ieguldījumu migrantiem. Līdz 2020. gadam e, ir sagaidīts, ka e, būs e, trūkums mēdiķu jomā ap miljonu, un es atzīstu šo iespēju, ka ir jābūt elastīgai piekļuvēji darba tirgumu un ir, izm var izmantot zilās kartes sistēmu, lai piekļūtu darba vietām, kas ir augsti kvalificētas. Vieglāka pieeja likumīgai migrācijai sniedz vairāk darba iespēju, tāpat ģimenes atkal apvienošanas mērķi un izglītības mērķi. Tas viss mazinās nepieciešamību migrācijā izmantot nelegālos kanālus. Tajā pašā laikā uh, izpildot vajadzības, kādas rodas darba tirgū dažādās sabiedrībās, kas mm, bieži vien arī mm, saistās ar ekonomiskiem aspektiem. Ir eh, jābūt plašākai pārvaldībai, un tas nozīmē, ka vajag pastiprinātu starptautisku sadarbību. Bet tas ir jādara droši un cieņpilni, eh, ievērojot cilvēktiesības aizsardzību nevar vājināt un nedrīkst pārcelt kur citur. Ir jāveic atpakaļ atsūtīšana, ievērojot nepieciešamos procesus, jo īpaši attiecībā uz bērniem likumi, kas tiek atbilstīgi piemēroti, ir bijuši un vienmēr būs atslēgas jautājums, atslēgas vērtība ES eh, projektā, lai tas būtu veiksmīgs. Un, uh, tāpēc arī es ir tik pievilcīga. Ja šīs vērtības tiktu pazaudētas un domās par migrantu atturēšanu, tad Eiropas projekta integritātes cena būtu ļoti augsta, es pateiktu pārāk augsta. Un noslēgumā par integrāciju un negatīvo noskaņojumu pret bēgļiem Eiropā. Es pievienojos bažām par to, ka bēļģi tiek uh, bēgļi tiek padarīti par, mm, eh, par tādiem grēkāžiem un pret viņiem izturās negatīvi. Un eh, šīs eh, skatījums aizēno pozitīvo situāciju mm, migrācijas jomā gan izcelsmes, gan gala mērķa valsti, un es domāju, ka vajadzētu cīnīties par šiem gadījumiem, jāveicina veiksmīga migrantu uh, integrācija, risinot vājos punktus un neaizmirstot par to kopienu vajadzībām, kas bēgļus uzņem. Dažas no labklājīgākajām valstīm pasaulē ir izveidojušas veiksmīgus integrācijas modeļus ar darbiem, un kāpēc gan to nevajadzētu darīt šodien, un kāpēc gan to neatzīst, ja ir jāizpilda likumīgies pienākumi, uh, Mm. Es dalību valstīs tur būs nepieciešamas tādas pieejas, kas balstītas reālos mm, kopīgos pūliņos un solidaritātei mm, šajās valstīs. Izcelsmes, tranzīta valstīs un arī galamērķa valstīs. Un tur visur ir jādomā par to, kā atvieglot cilvēku mobilitāti drošā, likumīgā veidā un es ar prieku kopā ar jums visiem strādāšu pie šī mērķa sāksniegšanas. Paldies! Please, the... Paldies, lūdzu, ievērojiet atvēlēto laiku, jo pulkstens četros uh, eh, priekšsēdētājiem Junkeram ir jādodas prom un būs arī desmit minūšu preses konference. Tā tad eh, vēl desmit minūtes ir atlikušas. Tagad Makuls kungs, kas vada reģionu komiteju. Um, uh, pa, Dārgie priekšsēdētāji kungi, pārstāvji, eh, godātie viesi pilsoņi man ir piešķīruši savu uzticību, un tādēļ es uzskatu, ka Eiropas Savienības līderu priekšā šodien ir jāuzsver, cik svarīgi ir pārvaldīt migrāciju mūsu pilsētās, pašvaldībās, kopienās. Un es gribēju pateikt, ka šeit arī ir klātesoši vairāku pilsētu mēri, uh, Eh, kas eh, var pēc tam arī stāstīt par to, kā viņi uz vietas ir eh, pārvaldījuši krīzi, lai izvairītos no radikalizācijas riska un labāk integrētu migrantus savās sabiedrībās. Šodien esmu atgriezies no Salonikiem un Atēnām, kur tikos ar vietējo valdību pārstāvjiem, vietējo pašvaldību pārstāvjiem un jāsaka, ka Mūs, mēs tikāmies ar uh, tādu reģionu pārstāvjiem, kas uh, tiešā veidā uh, saskars ar migrācijas krīzes cēloņiem, sākot jau ar Katānijas mēru, beidzot arī ar citiem. Jāsaka, ka gandrīz 90% no migrantiem uh, kas izvēlas centrālo uh, vidusjūras ceļu, dodas caur Lībiju uz Eiropu, un viņi, diemžēl, nokļūst arī uh, kontrabandistu tīklos. Citi atkal uh, dodas uh, caur Lībānu un Turciju, un arī tur mēdz palikt, un šīm divām valstīm tādēļ nepieciešams īpašs finansējums no Eiropas Savienības. Runājot par likumdošanas aspektiem, mēs uzskatām, ka ir nepieciešama kaut kāda vienošanās pilsoņi vēlas tādu Eiropas Savienību, kas uh, atbalsta labāku, godīgāku, līdztiesīgāku solidaritāti palstītu patvērumu sistēmu. Jāsaka, ka migrācijas plūsma tieši skar daudzas pilsētas un reģionus. Uh, bet uh, ir nepieciešama solidaritāte, lai kopīgiem spēkiem varētu risināt šo problemātiku, kā šodien jau izteicās Eiropas parlaments. Šeit ir eh, darba pilnas rokas, un mēs esam gatavi ķerties tam klāt. Es gribēju pastāstīt, kā mēs eh, sadarbojamies ar Lībiju. Mūsu asamblēja inicijēja projektu ar Lībijas mēriem, uh, Eh, jāsaka, ka tas ir vienīgais eh, pilnībā demokrātiskais eh, struktūras līmenis, kas tagad pastāv Lībijā, un mēri no Flandrijas un Mursijas, Mehelenas, Nikozijas un citām pilsētām šodien palīdz saviem uh, Lībijas kolēģiem organizēt dažādas administratīvos modeļus, domājot par darbu un dzīvi Lībijas pilsētās nākotnē. Dāmas un kungi, runājot par migrācijas pārvaldību, mums jārunā arī par migrantu integrāciju. Vietēja līmeņa pasākumi ir nepieciešami visās Eiropas vietās, reģionos, un mēs arī varam daudz paveikt pateicoties saviem brīvprātīgajiem. Jāsaka, ka viena recepte nederēs pilnīgi visiem, tādēļ ir jādomā par piemērotiem, pielāgotiem risinājumiem, kas ņem vērā arī vietējās īpatnības. Ir daudz pilsoņu, kas brīvprātīgi strādā uh, kopīgi ar mūsu vietēji ievēlētajiem pārstāvjiem. Mums ir jāparūpējas, lai šis darbs vainagotos panākumiem. Es gribēju pateikties Tajānī kungam par šo iniciatīvu. Esam gatavi ar jums ļoti aktīvi sadarboties. Prezidente Markula par aver sotto. Paldies arī priekšsēdētājai Markulam par to, ka norādījāt uz to, kādu darbu veids pašvaldības reģioni, provinces, lai mm, veicinātu integrāciju un atrisinātu imigrantu uzņemšanas grūtības un bēgļu iekļaušanas grūtības. Un tagad vārds Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejas priekšsādātājiem Dāsis kungam. Arī šis jautājums, protams, ir sociāls. Esam um, arī ar viceprezidentu Mogherini par to runājuši, un tagad uzklausīsim ekonomisko un sociālo lietu komitejas priekšsēžu uzrunu. Merci beaucoup, monsieur le président Tajani. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju jums pateiktos par šo iniciatīvu, ka esat organizējuši šādu konferenci, kas ir veltīta tieši migrācijas jautājumiem. Jāsaka, tie ir jautājumi, kas notarpina lielāko mūsu sabiedrības daļu. Es gribēju arī pateikties visiem, kas ir šajā zālē un kas aktīvi piedalās konferencē. Jāsaka, ka migrācijas problemātika ir visur klātesoša, un bieži vien runājot par migrāciju ir jāņem vērā arī politiskās nostādnes katrā valstī atsevišķi. Ekonomikas un sociālā politika ir pastāvējusi ilgu laiku, un mūsu um, iestāde vienmēr ir lūgusi izveidot kopīgu patvērumu sistēmu Eiropā, kas balstītos uz solidaritātes principiem. Mums, protams, mums ir jānodala bēgļu problemātika no ekonomisko bēgļu interesēm. Jāsaka, ka Eiropiešiem ir saistības un morāls pienākums ņemot vērā brīvību un pamatiesības, ko baudām, piešķirt patvērumu tiem cilvēkiem, individiem, kas ir bēguši no kara un nāves. Uh, Tāpat mums ir arī likumīgi pienākumi. Mēs visi esam pārrakstījuši cilvēku tiesību 51. gada deklarāciju, eh, konvencijas atvainojos. Jāsaka, šodien mums nākas eh, konstatēt, ka Austruma Eiropas valstis, kas arī 51. gadā parakstīja šo konvenciju, tagad nereti atsakās uzņemt migrantus uh, savā teritorijā. Uh, Komisija ir izteikusi priekšlikumu 2015. gada rudenī, ka ir jāpārvieto 160 tūkstoši starptautiskās aizsardzības pieprasītāju un e, ka reāli ir pārvietot 0,035%, ka mēs te runājam par 0,035% no Eiropas Savienības kopīgā iedzīvotāja skaita. Uh, Jāsaka, ka trīs valstis ir um, uzņēmušas lielāko uh, migrantu skaitu. Eiropas komisijas priekšsēdētāju es gribētu uzteikt tāpat kā visu viņa komandu par to, ka viņi ir uzņēmušies iniciatīvu un uzsākuši pārkāpumu procedūru pret tām dalību valstīm, kas neievēro saistības, ko ir uzņēmušās šajā jomā. Uh, Ekonomikas un sociālo lietu komiteja uzskata, ka ir jāveic laba, pārdomāta, efektīva reforma, lai izveidot kopīgu Eiropas patvērumu politikas sistēmu. Ir jābūt vienkāršotām procedūrām, tādām procedūrām, kas piešķir garantijas, kas ir īstenojamas, efektīvas un ļauj Eiropas Savienībā nokļūt tiem cilvēkiem, kas ir vajāšanas un kara upuri. Jā, protams, neaizmirsīsim arī ekonomiskos migrantus. Tā jau ir pavisam cita opera. Jāsaka, ka ir miljoniem cilvēku, kas vēlas ierasties Eiropas Savienībā, bet nebūsim liekulīgi. Mēs nevaram visus šos miljonus uzņemt pie sevis. Jāsaka, ka Demografiskā situācija gan e, mums liek uzņemt migrantus, bet viņiem šeit ir jāierodas pa likumīgu ceļu. Un ir, protams, jābūt labai sadarbībai ar trešajām valstīm. Lai tā izveidotos efektīva, mums ir pirmām kārtām jācīnās pret galvenajiem migrācijas cēloņiem izcelsmes valstīs. Mogarīnī kundze un uh, eh, Junkera kungs jau pieminēja investīcijas šajās valstīs, un tās ir izšķirīgi svarīgas. Bet nevajadzētu arī aizmirst politisko, institucionālo un administratīvo valsts stabilitātes un labklājības dimensiju. Ir jābūt labai, efektīvai stratēģijai, lai mēs šīm valstīm varētu sniegt mērtiecīgu palīdzību trijās jomās. Pirmām kārtām atrisinot konfliktus un spēcinot valstu struktūras, otrkārt veicinot demokrātijas cilvēktiesību īstenošanu un trešām kārtām attīstot spēcīgu pilsonisko sabiedrību. Tagad, ja mēs runājam par Eiropas Savienības robežu aizsardzību, nav pieņemami, ka galvenokārt uh, dienvidos uh, perifērijā at, atrodošās valstis uh, saskars ar lielākajām problēmām. Mēs nevaram tās atstāt uh, likteņu varā, lai tās vienas pašas mēģinātu aizstāvēt Eiropas Savienības kopīgās robežas. Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja augst vērtēja uh, dokumenta sagatavošanu, kas bija veltīts šo problēmu risināšanai. Bet, protams, mums ir nepieciešama kopīga Eiropas aizsardzības politika šajā jomā. Mums ir jādomā, kā palīdzēt bēgļiem un migrantiem mūsu uh, vietējās sabiedrībās. Ir uh, jābūt, uh, protams, izveidotām attiecīgajām struktūrām, lai tas novisina, norisinātos vieglāk. Šie cilvēki pie mums var tikt integrēti, veidojot tādu globālu sociālo politiku. Mums ir jāņem vērā, ka šie cilvēki, kas te ir ieradušies nesen, sastopas ar pavisam jaunām problēmām. Uh, Jums ir jāmēģina eh, iejusties šo cilvēku ādā, eh, to cilvēku ādā, piemēram, kas ir bezdarbnieki, kas saņem sociālos pabalstus. Un, protams, mēs nevaram eh, harmoniski integrēt šos jaunpienācējus mūsu sabiedrībās, ja tik daudz vietējo pamatiedzīvotāju sastops ar nabadzības problēmām. Tādēļ politiķiem e, un e, vietējām struktūrām ir jāspēlē daudz pārliecinošāka joma, organizējot labāku uzņemšanu. Mūsu komiteja ļoti labi apzinās migrācijas, e, humānās sekas šīs problēmas apjomu un, protams, tā ir liela krīze. 2015. gada decembrī un 16. gada janvārī mūsu komitejas delegācija devās uz 11 dalību valstīm, lai tiktos ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas strādā ar migrantiem, lai labāk uh, paši savām acīm pārliecinātos ar visām tām problēmām, ar kurām jaunpienācēji šeit sastopas. Mēs tādā veidā gribējām sniegt savu ieguldījumu, lai veidot kopīgu Eiropas politiku šajā jomā. Uh, Priekšstādātāji kungs, mums nevajag izskaistināt patiesību. Mēs vēlamies iesaistīties pastāvīgā dialogā ar visām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai varētu ņemt vērā visu ieinteresēto pušu viedokļus. Mums ir jāpieņem lēmumi gan Eiropas, gan nacionālajos līmeņos. Tas noteikti būtu liels iegums. Paldies! Grazie, grazie, kā... Paldies priekšsēdētājiem. Nu, tagad noslēdzot ievadu daļu pirms apaļiem galdiem došu vārdu apvienoto nāciju augstajam komisāram aizsardzības jomā Turkungam. Divas, trīs minūtes maksimums, un pēc tam būs arī vārds Eiropas investīcija banka vicepriekšsēdījums Skāpja Čokungam. Paldies. Brief as I can. Paldies! Vakardien mums bija pasaules bēgļu diena, un tā ir iespēja izdot gads kārtējās statistikas no augstā komisāra bēgļu jautājumos biroju, un tas ir kā atgādinājums, ka pasaule ir apjukuma stāvoklī. Skaitļi runā paši pasē 65,6 miljonu cilvēku. Uh, Eh, tika pārvietoti pēc eh, būtiskam cilvēktiesību pārkāpumiem, konfliktiem un vardarbības gadījumiem, bet ir svarīgi arī eh, paraudzīties aiz tiem skaitļiem. Divas trešdaļas no 65,6 miljoniem 40 miljoni ir iekšēji pārvietoti, viņi nevar mm, doties tālāk no gan 70 miljoniem bēgļu, kas 17 miljoniem bēgļu, 8 95% uh, dzīvo nabadzīgās daļās, uh, un viņi nedodas uz Eiropu. Uh, trīs pārdomu punkti, kurus minēšu, kas, manuprāt, svarīgi. Pirmais, viens no cilvēces lielākajiem sasniegumiem ir patvērums, ir aizsardzības nodrošināšana ne, cilvēkiem, kuriem nepieciešama aizsardzība. Tā ir 95. gada um, 1951. gada eh, re, eh, rezolūciju. Un otrkārt, bēgļi atgādina mums to, ka mēs dzīvojam savstarpēji atkarīgā pasaulē. Eh, tā ir telpa, kurā vietējās, vietējie satiekas ar globālu dimensiju. Un, uh, tur notiek darbs praksē, lai darītu visu nepieciešamo bēgļiem, migrantiem. Citi bēgļus uztver kā draudu identitātei, tie, kuri viņus uztver kā draudu, iespējams, nekad viņus nav satikuši. Un mums vajadzētu iesaistīt šos cilvēkus, parādīt, ka migranti nav cilvēki, kas vēlas mums ko atņemt, bet viņi uh, vēlas sniegt savu ieguldījumu. Viņi to arī darīs, ja mēs viņiem sniegsim tādu iespēju. Un ja mēs parūpēsimies par atbilstīgām integrācijas uh, programmām, patvērumu vietām, ANO ģenerāla asamblēja jau 948. punktā paziņoja, ka bēgļu jautājums ir starptautiskas dabas jautājums. Un pēdējais punkts nav šaubu par to, ka vienīgais ceļš nākotnē saistās ar multilaterālismu. Katra nacionālā interese ir izstrādāt daudzpusēju satvaru. Es m, mm, parādīs ceļu un vadību, bet m, 1950. gadā bija cita situācija, un mm, mēs arī iesniedzām dažādus priekšlikumus Eiropas Savienībai un dalībvalstīm, kur ir sīkākas detaļas par kopīgo patvēruma sistēmu un ārējām rīcībām, un mēs ļoti vēlamies strādāt kopā ar jums pie šīs tēmas globālā līmenī, kā jau eh, tika pieminēts, un eh, tā ir Nu, vienreizēja iespēja iedzīvināt to, kas pagājušu gadu Ņujorkā tika pieņemts līderu samitā migrantu deklarācijām. Un mums ģenerāla asamblējā esam izstrādājuši globālo kompaktu, mēs vēlamies tā, lai tas e, darbotos, bet jāraugās, kā mēs to varam iedzīvināt, jo tas ir tas, ko nākotnē mums prasa. Lielas paldies! Thank you very much for your contribution, Mr. Lielas paldies par jūsu ieguldījumu, Turka kungs, un tagad došu vārdu Eiropas Investīciju bankas vicepriekšsēdētājiem Skana Pieko kungam. Uh, thank you. Uh, thank you, uh, Mr. President of the European Parliament. Paldies, godātais uh, parlamenta priekšsādātāja kungs, komisijas priekšsādātājs un dāmas un kungi ekscelences. Eiropas investīciju banka spēlē būtisku lomu, palīdzot migrācijas jomā, darbojoties gan uh, Eiropas Savienībā, gan ārpus tā. Kā jau tika teikts, ekonomiskā migrācija ir un paliek uh, pastāvīga problēma Eiropas Savienībā. Tā tad mums ir jāizveido ilgspējīga ekonomiskā uh, izturība, nodrošinot ekonomisko uh, atbalstu un nodrošinot investīciju un ilgspējīgu attīstību. Un tas ir ļoti būtiski vidējā un ilgtermiņā. Lai to panāktu, Eiropas Savienībā ir jāstrādā kopīgi, ir jāizmanto visi pieejamie līdzekļi un jāpielāgos mūsu pieeja eh, šiem konkrētajiem apstākļiem. EIB mēs izmantojam savas ziņas, eh, savas eh, pieredzes, savas zināšanas kā daudzpusējai iestādēji, lai skatītos uz šīm vajadzībām. 2016. gadā mēs uh, 84 miljārdu mm, eh, vienošanos paredzējām, parakstījām, kur bija arī projekti Eiropas Savienībā. Un mēs atbalstām eh, operācijas un pagājušā gadā ārpus Eiropas Savienībā. Tādas tika veiktas, turpat bija konkrēti rezultāti, un mēs palīdzam uh, nodrošināt ūdens piegādi un sanitārās um, iekārtas 6,7 miljoniem cilvēku un arī elektrību no nu, vairākām maisaimniecībām, no atjaunojuma resursa, vairāk kā 1 miljonu cilvēkiem nodrošina transportu, 700 tūkstoši darba vietas, finansējam. Tas viss notiek ārpus Eiropas Savienības, un šāda veida investīcijas e, palīdz izveidot šo ekonomisko noturību un vēršas pie migrācijas cēloņiem, bet mums ir jādara vairāk. Eiropas Savienībā mēs atbalstam nacionālo vietējo iestāžu pūliņus, lai uh, pārvaldītu um, integrētās migrantu plūsmas, um, palīdzot um, dalību valstīm ar šīm investīcijām. Un mēs Brandenburgā, Vācijā palīdzam uzcelt uh, patvēruma centru, ko var pārveidot uh, par uh, šo uzturēšanās punktu, un to vēl var pārveidot par citām uh, struktūram eh, Rietumbalkānos un eh, Dienvidu daļā. Mēs ātri esam izstrādājuši ekonomiskās izturības iniciatīvu. Šī iniciatīva būtiski palielinās EIB atbalstu diviem eh, reģioniem. Un at, vēl papildu mūsu tradicionālajiem ieguldījumiem EIB 6 miljārdus paredzēs ekonomikas izturības veidošanai un 15 miljārdu līd, jaunu investīciju paredzēts līdz 20 gadam. Un līdz ar to reģionā investīcijas sasniegt 35 miljārdus eiro. Mēs domājam, ka tas būs pirmais solis ieguldījums ārējo ieguldījumu plānā, kas tika pieminēts. Un šī iniciatīva virzās uz priekšu. Nesen apstiprinājām 600 miljonu eiro mm, aizdevumus Lebanonā, Eģiptē un citur, lai MVU var ņemt mm, aizdevumus, un tādēļ 38 tūkstoši jaunu darba vietu varētu rasties, un e, mums ir ACP migrācijas pakotne Afrikai, tur ir būtiski instrumenti, lai nabadzīgākas kopienas var ātrāk attīstīties. Tas ir inovatīvu investīciju gadījums, kad mēs e, būvējam torņus, lai 4 miljoni cilvēku afrikāņu var iegūst lielākas sociālās iespējas. Un vēl mēs tiešām esam apņēmušies palīdzēt ar resursiem. Eiropas Savienība arī stājoties pretī šiem izveicinājumiem un sociālās prasības paredz to, ka visas dalībvalstis, ES institūcijas, nacionālās vietējās kopienas un mm, kopienas partneru valstīs starptautiskās organizācijas strādā kopā pēc iespējas efektīvāk. Un mēs uh, tiešām ļoti gaidām šo mm, sadarbību. EIB ir e, lielākā aktīvākā banka reģionā. Mums ir kontakti uz vietas, mēs zinām, kas ir tie par projektiem, kas tiek izstrādāti, mums ir pieredze sniedzot e, aizdevumus un mm, varam sniegt tehnisko atbalstu, kas ir ļoti svarīgs projektu sagatavošanām. Uh, Mums ir pastāvoša struktūra, kas jau ļauj nodrošināt ātru īstenošanu. Kopā ar jums mēs varam un mums ir jādara vairāk, lai reģionu cilvēkiem nodrošinātu stabilitāti, labklājību. Un, Dejānī, kungs, jūs jau runājāt, ka visam pāri ir jābūt cerībai. Paldies! Grazie mille, ringrazio. Es paldies, pateicos visiem godātajiem viesiem, kur piedalījās šajā konferences ievadaļā dienā, kur mēs runājam par imigrāciju, un vēlos arī pateikties visiem Eiropas parlamenta darbiniekiem, kuri arī ir devuši savu uh, sniegumu. Pateicos arī tūkiem, es pateicos arī mana. Uh, biroja darbiniekiem un, protams, paldies arī uh, parlamentārajām grupām, kas arī padarīs šīs debats efektīvākas. Un tagad notiks preses konferences, kur piedalīsies Eiropas komisijas priekšsēdis Junkers, arī augstā pārstāve Magarīnī kundzenēs. Un tūlīt sāksim apaļo galdu, abas, apa, abas apaļos galdus. Vispirms šajā zālē uh, pātvērumu pārvaldība un migrācija. Šo apaļo galdu vadīs uh, Morāišs. Pilsonisko brīvību uh, iekšlietu komitejas priekšsēdis un otra, otrs apaļais galds, not, galds notiks tieši iepretim um, plenārsēdes zālei. PHS 3C50 un to vadīs attīstības komitejas priekšsēd Makavens kundze. Uh, Paldies un veiksmi darbā!